Un tagad došu vārdu Kalniņas Lukaševicas kundzei. Lūdzu. Priekšstādātais kundze, godātie deputādāms un kungi. Debats par Serbijas gada progresu, 2014. gada progresu ziņojumu. Es atvainojos, saku priekšstādātāji kolēģi. Please, Lūdzu, uzstājas padomu. Paldies, priekšstādātais kundze. Turpin Zana Kalniņa Lukaševis runājot par Serbijas vēlētos uzsvērt dažus punktus, kas atainojas arī jūsu rezolūcijā. Padome savos 2014. gada decembra secinājumos augstu vērtēja iestāju sarunu sākumu ar Serbiju 2014. gada 21. janvārī. Un augstu vērtēja arī pārbaudīšanas procesu, kas turpinās. Ar iestājas sarunu sākumu ar Serbiju. Šī valsts ir pārgājusi uz jauno darba posmu sadarbībā ar Eiropas Savienību. Šajā ziņā padome augstu vērtēja augsto gatavību eh, sadarboties eh, no Serbijas valdības puses. Apņēmība ir īpaši svarīga jebkurās sarunās eh, kādai valsts ar Eiropas Savienību jo tas ir bieži vien saistīts ar lieliem izaicinājumiem izmaiņu reformu procesā. Serbijas ambiciozā ekonomisko un struktūrālo reformu pro programma ir apliecinājums šiem centieniem. Saskaņā ar jauno pieju ir noteikti jauni, jaunas, noteikti jaunas prasības, tiesiskums sadars ietvaļos, tas pieprasa jaunas darbības plāns. Padome ir pozitīvi norādījusi, ka šīs sadaļas jau tiek risinātas sarunu pašā sākumā. Tiesiskums ir Eiropas Savienības pamatvērtības. Šīs sadaļas ir uh, iestājas procesa pašā sirdī, un eh, šīs sadaļas eh, aptver visus politikas eh, sektorus, uz kuriem attiec iestājas sarunas. Tāpēc progress ir jāsamēro ar šo sadaļu izpildi. Mēs arī augstu vērtējam pagājušā gadā panākto progresu, tā skaitā reformas valsts pārvaldē, tiesu reformas un arī korupcijas un organizētās noziedzības apkarošanas ziņā. Serbija aktīvi piedalījās reģionālā sadarbībā ties, tiesību aizsardzību jomā. Tas ir novedis pie efektīviem rezultātiem organizētās noziedzības apkarošanas ziņā. Padome mudināja Serbiju tālāk stiprināt savu reformu procesu Ir jāturpina veltīt centienus, lai nodrošinātu efektīvu, neatkarīgu tiesu sistēmu un izveidotu uh, sistēmu, kas apkaro korupciju un organizēto noziedzību. Pamatiesību veicināšana, īstenošana un pilnīga ievērošana, tā skaitā arī uh, neaizsargāto grupu, īpaši Romu, aizsardzība arī jānodrošina Minoritāšu aizsardzības e, tiesība akti ir efektīvi jāīsteno, un minoritāte, pret minoritātēm attieksme nedrīkst būt diskriminējoša. Īpaša uzmanība jāpievērš diskriminēšanas apkarošanai uz e, seksuālās orientācijas vai dzimuma identitātes pamata. Ir, pamat, ir pamats uzskatīt, ka pasliktinās eh, apstākļi, lai varētu pilnīgi nodrošināt runas brīvību. Mēs turpināsim uzsvērt to, cik svarīgi ir veicināt un aizsargāt tādas vidas izveidi, kas nodrošina pilnīgi rumas, runas brīvību arī plašsaziņas līdzekļos. Ir jāuzlabo uzņēmē darbības vide, eh, ieguldījumu gaisotne. Jāpievērš uzmanība uh, valsts pārvaldes reformas īstenošanai, īstenojot ekonomiskās un struktūrālās reformas, lai nodrošinātu fiskālo ilgspējību un pilnīgi atbalstītu izaugsmi un nodarbinātību. Šajā ziņā padome augstu vērtē komisijas uh, uzsvaru uz ekonomiskās pārvaldības un konkurētspējas veicināšanu. Tas ir vērtīgs ieguldījums, lai šī valsts varētu izpildīt Kopenhāgenes kritērijus. Būtiska Eiropas Savienības integrācijas procesa daļa Serbijai ir reģionālā sadarbība un labas kaimiņa attiecības sadarbība šai ziņā. Padomu šai ziņā augstu vērtē Serbijas eh, centienus aktīvi un konstruktīvi piedalotos eh, reģionālās sadarbības projektos, piedaloties reģionālās institīvās, tādās kā Dienvidu austrumu sadarbības process un reģionālās sadarbības padomu. Tas pats attiec arī uz divpusēju attiecību stiprināšanu ar citām Rietumu Balkānu valstīm. Turklāt Serbijai ir jāsaglabā aktīva un konstruktīva iesaistīšanās attiecību normalizēšanā ar Kosovu Tur jau ir panākt zināms progress. Šajā ziņā vēlos paukt, eh, paust eh, atzinību par to, ka 9. februārī ir atsācies augsta līmeņa dialogs un eh, par to, ka ir noslēgta vienošanās par tiesu sistēmas reformu Kosovā. Attiecību real, normalizēšanās ar Prištinu un pilnīga uh, Briseles nolīguma īstenošanu, pateicoties diskusējām, augstā līmeņa dialogu starpniecību, ir cieši saistīts ar tālāku Eiropas Savienības virzību uz uh, iestāju Eiropas Savienībā. Padome arī turpmāk, turpmāk novēros Serbijas um, darbību šajā procesā, tā skaitā arī um, līdz šim panākto nolīgumu īstenošanu, lai Serbija un Kosova turpinātu savu virzību uz Eiropu un netraucētu viena otras virzībai. Progress šajā procesā ir paralēli savām valstīm, un tas ir eh, viens bez otra nav iespējams. Padome aicina Serbiju pakāpeniski mm, izpildīt Eiropas Savienības prasības saistībā ar kopējo ārējās un droš, ārējo un drošības politiku. Itis, e, ir īpaši svarīgi šādos laikos šīm valstīm, kas vēlas piebiedroties Eiropas Savienībai, izrādīt vēlmis strādāt pie Eiropas Savienības e, kopīgo vērtību īstenošanas. Turklāt Serbija jāturpina efektīvi sadarboties ar EULOX, sniedzot savu ieguldījumu un netraucējot EULEX mandāta izpildēji. Padome cer, ka nākošajā sanāksmē asociācijas konferencē mēs varēsim pavērt jaunas sarunas sadaļas ar Serbiju. Paldies! And, uh, to, uh, Vārds komisāram Hānam. <clears throat> Uh, Paldies, priekšsēdētāji, uh, sekretāra, godātie deputāti. Vispirms vēlos uzteikt Davidu Magelisteru par viņa 2014. gada rezolūciju par Serbijas progresiņojumu. Šī rezolūcija ir ļoti visaptveroša, ļoti labs izvērtējums Serbijas progresam visos virzienos. Es arī uzskatu, ka Serbijas centieniem ir jābūt novērtātiem no Eiropas Savienības puses, un es uh, ceru, ka drīzumā varēs pavērst jaunas sadaļas. Sarunas ar Serbiju turpinās, Serbija ir apņēmusies īstenot sarežģītas reformas un ir panākusi savu attiecību normalizēšanos ar Kosovu. Tas ir būtiski arī stabilitātei šajā reģionā. Uh, pārbaudes process turpinās un gaidāms, ka tas tiks pabeigts šī, gada, šī mēneša beigās. Serbijas darba grupa ir izrādījusi savu profesionalitāti un apņemšanos. Un es domāju, ka šie centieni visu gada gaitā turpināsies. Tagad Serbijai ir jāizpild prasības saistībā ar, ties, ar tiesu varu un arī attiecībām ar Kosovu Šīs lietas ir jāatrisina ar ietvaru palīdzību. Dialogu atjaunošanās pirms mēneša pēc gandrīz gadu ilguša strupceļa ir būtisks solis. Mēs augstu vērtējam šo soli. Darba grupas tagad sanāk kopā, lai īstenotu tos soļus, kurus apņēmušās īstenot abas puses. Tad mēs varēsim pāriet pie 35. sadaļas. Ceru, ka tas notiks pavisam drīz. Nopietnas darbs turpinās arī pie tiesiskuma aspekta. Es ceru, ka drīzumā tiks pieņemts uh, visaptvarošs, uh, ilgspējīgs darbības plāns. Es ceru, ka tad varēs pavērt arī 23. un 24. sadaļu pirms šī gada beigām. Serbijas valdībai ir arī jānodrošina tas, ka progress netiek apdraudēts, lai to neuzskatītu, ka ombuds uh, iejaucas. Nedrīkst arī apkarot vārda brīvību. Plašsaziņas līdzekļu brīvība ir neapspriežama pamatbrīvība, kas arī liecina par valsts nostāšanos uz Eiropas ceļa. To es arī saku saviem sarunu partneriem, īpaši premjerministram Vučičam, ar kuru bieži uzturu sakarus. Mums arī jābūt piesardzīgiem, mēs nedrīkstam izvirzīt prasības, kas nav paredzētas Eiropas Savienības akī vai sarunu vadīšanas ietvaros. Šajā ziņā divpusējiem dis, uh, disputiem, divpusējiem konfliktiem nedrīkst ļaut bojāt visu progresu procesu. Uz es augstu vērtēju to, ka Eiropas parlaments arī šādi uzskata. Thank you, Paldies, komisāra kungs. Tagad runātāji. Pirmais runātais - Deivids Makalister, divas minūtes, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, kā pastāvīgais referents par Serbiju, es ar prieku prezentēju šo progresu ziņojumu par 2014. gadu Un vēlos sveikt Joksimoviču kundzi, kas ir Serbijas eh, ministra, kas ir klāt šovakar šeit. Šajā ziņā ir divas galvenās ziņas. Pirmkārt, Serbija ir uz ceļa virzoties uz Eiropas Savienību. Paskatoties atpakaļ, 2014. gads bija Serbijai svarīgs gads. Oficiāla saruna uzsākšana 21. janvārī. Esmu pārliecināts, ka premjerministrs Vučičs un viņa valdība uh, ir parādījusi apņemšanos turpināt integrācijas procesu, veikt eh, sociāla-ekonomiskās reformas un tādēļ ir pelnījis mūsu cieņu. Nesenajos mēnešos Serbijas parlaments ir pieņēmis svarīgus eh, likumus par trauksmes cēlājiem, plašsaziņas līdzekļiem, bankrota procedūru, un tas ir vērtējams kā pozitīva notikuma attīstība. Tomēr rūpīga tiesību aktu īstenošana un politikas īstenošana ir nepieciešama, lai politiskais integrācijas process būtu sekmīgs. Otrakārt, ir skaidrs, ka saruna procesā ir jāizpild vissvarīgākie principi vispirms. Tiesiskā vara, ekonomiskā pārvaldība, valsts pārvaldes reforma, uh, pieskaņošanās Eiropas Savienības ārpolitikai un attiecību ar Kosovu normalizēšanu. Cik ilgu laiku prasīs iestāšanās sarunas, pamatā ir atkarīgs no Serbijas spējas uzturēt progresu, virzoties pa notspraustu reformu ceļu. Esmu pārliecināts, ka šo progresu var sasniegt. Vilciens no Belgradas virzās uz Briseli iedrošināsim Serbiju palikt uz šī Eiropas ceļa. Vēlos pateikties ēnu referentiem par ļoti labo sadarbību. Mūsu mērķis bija nāk lajā ar realistisku, taisnīgu un līdzsvarot rezolūciju. To mēs, manuprāt, esam sasnieguši. Paldies! To... Paldies! Ejam tālāk. Fajon kundze, divarpus minūtes. Paldies, dārgie kolēģi, komisārs komisāri, es esmu vienmēr gandarīta, kad redzu, ka uz sarunu galda ir dokuments, kas nes optimisma, pozitīvu vēstījumu. Es arī apsveicu referentu un Sērbiju par panākto progresu. Ir jau eh, nopietni soļi spērt uz priekšu un esmu arī optimistiski noskaņot raugoties nākotnē. Tomēr mani uztrauc tas, ka Pēdējā laikā ir novērots, ka ir, iz, eh, ka ir eh, tādi negatīvi aspekti, kas neatiec tikai uz divpusējām attiecībām Serbija ar, ar Kosovu. Es domāju, ka kara noziegumu uh, aspekts nav mm, atrainojams šajā ziņojumā. Te ir runa par genocīdu, par kara noziegumiem, kas atbilst starptautiskiem tiesību normu pārkāpumiem. Un visās valstīs šāda veida tiesību akti arī komisija tāpat uzskata. Pašreizējie tiesība akti ir efektīvāki un tie ļauj nāklājā ar spriedumu pret tiem, kas eh, iespējams vēlētos izvairīties no savas atbildības, tad, ja viņa valstī nav eh, šā tiesība aktā, tad es vēlos eh, balsot pret trešo grozīmu. Atgādināšu nesenos notikums. Mēs šeit balsojām par rezolūciju, kurai bija līdzīga virzība un tā netika atbalstīta Tāpēc es nevēlos, lai tiktu izmantota šī telpa, lai kaut kā dalībvalstis nopelnītu sev punktus. Serbija ir liela atbildība Rietumu Balkānu reģionā, un tā ir uzņēmusies šo atbald, atbildību, veicinot labākas kaimiņa attiecības reģionā. Un ir jāuzsver, cik svarīgs ir nolīgums uh, par attiecību normalizēšanos ar Kosovu. Trīzumā es apmeklēšu Belgradu un katrā ziņā jāuzsver eh, attiecību normalizēšanās ar Kosovu un arī tiesiskums. Paldies. Vai pieņemat zilā skatīts jautājumu? Jā, lūdzu. Fajon, iz vašeg izlaganja proizlazi da vi u stvari... No nu, jūsu sacītā izriet, ka jūs īsti neapzināties uh, ka tas, kuru Serbija ir uzņēmusies vispār jurisdikcija, ir attiecinām arī uz jūsu valsts pilsoņiem. Vai jūs piekristu, ka tas nav kaut kas eh, nepieredzēts eh, starptautiskajās tiesībās, jo ja, ja kāds tiek arestēts un tiesāts, tad eh, šīs persona var būt, piemēram, arī Slovenijas pie, pilsonis. Liels paldies par šo jautājumu, dārgo kolēģi. Es gaidīju, ka mēs runāsim par krimin, eh, kriminālu noziegumu, kara kriminālu noziegumu likumu Serbijā. Tas ir priekšnoteikums 23. Eh, un 24. sadaļas atvēršanai, bet Serbijā noteikušais šai ziņā būs bīstams. Viss, kas ir saistīts ar vispārējām tiesību normām, nekad nevar būt kaut kas izkļaujošs. Paldies! Es доду вард Джамбаски кунгам с вен минут. Председател, уважаеми господин комисар, представители на съвета, уважаеми колеги. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, prezidentūras pārstāvi. Makalister kungs, jūsu ziņojums ir ļoti līdzsvarots un tas arī korekti atspoguļo notikums Serbijā. Nav šaubu, ka ir progress, ir gatavība dialogam, bet ir arī daudz problēmu. Ne tikai iekšējās problēmas, kā plašsaziņas līdzekļu brīvība, vārda brīvība, tiesu vara bet ir arī problēmas divpusējās attiecībās ar kaimiņu valstīm. Joprojām ir neatrisināts problēmas ar Horvātiju. Daži likumi, kas ir pieņemti praksē, tomēr netiek īstenoti, piemēram, pienākums nodrošināt skolas apmācību bulgāru valodā komisāru Hānkungs, šie jautājumi ir jāatrisina Serbijai, ja tā vēlas turpināt ceļu uz Eiropu. Paldies, tālāk Vaiglkungs. Paldies. Alde grupas vārdā es atbalstu šo rezolūciju un augstu vērtēju ļoti konstruktīvo un pacietīgo darbu, kuru īstenoja referents Deivids Makalisters. Uh, Viņš tiešām šeit ir izklāstījis pārliecinošs arguments, lai pozitīvi vērtētu Serbijas progresu. Šis progress ir acīm redzams, un mēs par to priecājamies. Reformas procedūra ir efektīva, un e, Serbijas eiropeiskās perspektīvas ir iezīmies ar vien realistiskāk. Rezolūcijā ir attainos dažas jomas, kur ir kas jāuzlabo, piemēram, korupcijas apkarošana, tiesas sistēmas reformas, tiesu sistē, um, tiesiskuma principu ievērošana, juridiskā noteiktība, mm, minoritāšu tiesību ievērošana, LGBTI tiesības. Serbija ir būtiska valsts un tas ir garants eh, reģiona stabilitātei. Es domāju, viņi to apliecinās. Paldies! Nākošais runātājs uz pusotru minūtu Ransdorf kungs. Děkuji, paní předsedající. Já bych... Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos uzsvērt, ka Serbija ir Balkāna centrālā ekonomika un bez Serbijas stabilizēšanās mēs nevarēsim stabilizēt visu reģionu. Vēlos uzsvērt, ka šai valsti būs nepieciešams makrofinansālais atbalsts, jo tajā ir ļoti daudz bēgļu. 600 tūkstoši bēgļu uh, ir bijuši arī plūdi, uh, ograktuvēs uh, ir, ograktuvēs ir aplūdinātas. Uh, Un tad Serbija jāveido jaunu kapacitāti enerģetikas jomā, tā jāstrādā pie atjaunīgiem enerģijas avotiem. Ir sanākts uh, e, progress hidroelektrostacijas izbūs jomā, taču vēl daudz, kas ir dalā, darāms, un tas būs arī iegums kaimiņu valstīm. Vēlos uzsvērt, ka mums augsts jāvērtē Serbijas progress tiesu sistēmas reforma jomā, apkarojot arī korupciju šis vēl ar vienu eh, kaut kas nav izdarīts, un tā šeit arī jau izskanēja. Es domāju, ka šī valsts ir mūsu uzmanības vērta, un ir svarīgi tai palīdzēt. Mums jāpalīdz tai izmantot visu potenciālu, tas nāks par labu visam reģionam. Paldies, Šoltes kungs, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es no savas puses vēlos pateikties Makalister kungam par viņa lielisko ziņojumu par Serbijas progresu. Īpaši esmu pateicīgs par lielisko sadarbību un par to, ka viņš bija atvērts visiem kompromisiem. Tas arī noveda pie veiksmīgām diskusijām. Es domāju, ka šis dokuments ir veiksmīgs, mēs, es to atbalstu. Es uzskatu, ka Serbija ir spērusi ļoti būtisks soļus uz priekšu tā ir nopietni ķerusies klāt reformām, un mēs tiešām varam manīt Serbijas centiens gan juridiskajā jomā, kur tiek uh, meklēt lielāku neatkarību, tas ir svarīgi arī tiesisku valsts izvedē. Korupcija ir ievērojama Serbijā, par to nav šaubu, taču Korupcijas apkarošanas procedūra jau ir iekļaut darba kārtībā un skaidrs, ka tas prasīs diezgan daudz laika. Esmu pārliecināts par to, ka Serbija turpinās īstenot šīs reformas. Tā darīs visu, kas ir tās spēkos, lai panāktu lielāku pārskatāmību. Un īpaši gandarīgs, gandarīts esmu par to, ka Caurskatāmības komisijas darbs ir bijis efektīvs, to secinu, tāpēc, ka ir novērots, ka ir efektīvi kontrolēti valsts līdzekļi, un mēs arī ziņojumā redzam, Eiropas uh, re, revīzijas palātas ziņojumā Redzams, ka šie centieni ir vainagošies panākumiem. Tomēr ir daudz cilvēku bez darba, ir daudz grūtību jaunajai paudzei, ir sarežģījumi ar plašsaziņas līdzekļu vārdu brīvību. Šis temats daudzkārt ir pieminēts, daudz saņemu ēpastu par šo tematu. Bet tie ir temati, par kuriem mēs vēl runāsim. Paldies! Uz vienu minūtu vārds Karverkungam. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsarētais kundze. Neoimperialistiskie centieni veikt ekspansiju bijušās Denislāvijas teritorijā neļauj saskatīt kobildi vēlmē ap, pieskaņot Serbijas ārpolitika Eiropas Savienības ārpolitikai, tīpaši centienos eh, vēršo politiku pret Krieviju aizmirstot par to, ka Serbijai daudz vairāk kas kopīgs ar Krieviju, nevis ar Eiropas Savienību. Ja jums būtu jebkāda izpratne par diplomātiju vai cīņu pret Serbijas iedzīvotājiem, te jūs saprastu, ka ir jāmeklē nevis iespējas potenciālu konfliktu palielināt, bet samierināt. Tā vietā, lai eh, Serbija kļūtu par kārtējo komisijas koloniju, uh, ir nepieciešams eh, darboties, eh, tai nepieciešams darboties kā starpniekam starp Eiropas Savienību un Krieviju. Tas ir īpaši svarīgi drošībai Austrum Eiropā. Paldies. Paldies, Kārver kungs, vai jūs pieņemat zilās kartītes jautājumu no Harvarī kunga? Jā, lūdzu. Aș dori să vă întreb, având în vedere că și România este o țară... Es vēlos jums uzdot vienu jautājumu, zinot, ka Rumānija pareizticīga valsts. Vai arī mums vajadzētu būt tādai pašai attiecībai pret Krieviju, attieksmei pret Krieviju, pieņemt visu, kas nāk no Krievijas. You, Paldies, kolēģi. Tas, ko es vēlējos sacīt, ir tas, ka mēs saprotam to, cik sensitīva ir situācija ar Krieviju un Eiropas Savienību šī ir ļoti laba iespēja izmantot Serbiju kā starpnieku. Un man bail, ka Serbijas iekļaušana Eiropas Savienībā gal galā tas spēlēs par labu Putinam, ļaujot viņam būt vēl agresīvākam. Paldies! Priekšsarētāji, nākamā Morvai kundze. Köszönöm szépen számomra ez a Szerbiáról szóló jelent. Paldies, priekšsarētāji. Man šis ziņojums par Serbiju būtu ticams tikai tad, ja būtu saraksts konkrēts iekļauts, kur būtu uzskaitīti individuālai un kolektīva cilvēku tiesības, kuras eh, Serbijai būtu jānodrošina vēsturiski etniskām minoritātēm, piemēram, 300 tūkstoši etnisko ungāri, kas dzīvo Vojvodinā. Bez tā mums ir jāparedz, ka Serbijai nebūs iespējams iestāties Eiropas Savienībā. Ar to es gribu sacīt, ka ir jā, jā, jādod iespēju Serbijai nodrošināt pašnoteikšanās iespējas e, savā reģionā, jo Eiropā mums jāsako Eiropas modeļiem un vērtībām, valodas izmantošana Tagad tur privatizācijas process, es nezinu, vai eh, komisijas zina, bet Ungārijas eh, radiokanāli tiek slēgti, jo viņi tiek privatizēti. Dariet kaut ko taču šajā ziņā. Un jāprasa pilnīgi diskriminācijas aizliekšana pret etniskajiem Ungāriem Serbijā. Un man ir dokumenti, ko nodot jums. Paldies tālāk Kūkan kungam. Jā, es zinu, ka kolēģi prasīja zilās kartītes jautājums, bet jūs esat paši pieteikušies runātāju sarunā, un es eh, tomēr zilās kartītes jautājums ļauju uzdot tiem, kas nav sarakstā. Kukankungs, paldies Serbijai, panākus progresu integrācijas procesā, un man prieks, ka eh, objektīvs ziņojums, kur sastādījis Dēvids Makalisters, to arī atzīst. Ir svarīgi, ka ir apņemšanās turpināt šo procesu augstā politiskā līmenī, un es ceru, ka tas arī turpmāk tiks stiprināts valdības darbā un paustajā nostājā. Tāpēc es uzskatu, ka mēs pamatoti prasām sarunu sadaļu atklāšanu. Serbijai ir ļoti svarīgi turpināt reformu procesu. Mēs esam redzējuši sarežģītu sākumu ekonomiskajām un sociālajām reformām un sākumu tiesvaras reformām. Tāpēc es vēlos uzsvērt to, cik svarīga ir neatkarība tādām iestādēm kā ombudam, bet arī jautājumiem, kas saistīti ar tā saucamajiem amatu uh, pilnvaru pārkāpšanas gadījumiem. Serbija ir jāturpina dialogs ar Kosovu, atbalsts no valdības un politiskās elites šim procesam ir ļoti svarīga stabilitāte reģionai. Paldies! Paldies! Frunzulikas kungs tālāk. Rumānija is a neighbor country of Serbia. Rumānija ir. Rumānija ir Serbijas kaimiņu valsts, un eh, mums ir ļoti ilgas vēsturiskas saites starp abām valstīm. Uh, Un es tiešām ceru, ka ne tikai Serbijas dēļ, bet arī visas pārējās bijušās Dienvidslāvijas republikas, bet arī Albānija un Moldova nostāsies uz Eiropas ceļu un Eiropa tam panāksies pretīm. Un tomēr Serbijai vēl ir ļoti daudz darāmā. Ir jāuzlabo minoritāšu tiesību ievērošana, politisko partiju finansējumu caurskatāmība dzimumu līdztiesība, korupcija, visi šie jautājumi vēl ir kārtojami. Es tomēr vēlētos cerēt, ka sarunās ar visām kandidātu valstīm Eiropai ir jāuzsver Eiropas vērtības. Protams, mērķis iestāja Eiropas Savienībā ir ārkārtīgi svarīgs, un tomēr mums ir jāuzstāj uz to, cik svarīga ir demokrātisko vērtību īstenošana arī Balkānos. Uh, Es atbalstu Eiropas paplašanāšanās procesu, atbalstu arī dienvidu austrumu Eiropā notiekošos demokrātijas procesus, bet tomēr mums ir nepieciešams darīt vēl daudz vairāk. Un nākamais runātājs Užadovska kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Es arī vēlētos pateikties referentam par ļoti godīgo ziņojumu un, kā jau šeit izskanēja, arī optimistisko ziņojumu. Servi, Serbijai ir izdevies daudz panākt savā reformu procesā. Un runājot par Eiropas solidaritāti, man lielā mērā priecēja brīdī, kad uh, Slovēnija iestājās Eiropas Savienībā, Horvātija iestājās Savienībā, un es domāju, ka mums ir jāatver Eiropas durvis arī Serbijai. Es vēlreiz uzsveru, tas ir Eiropas solidaritātes jautājums, un Eiropas Savienībai ir jārunā vienotā balsī uz visām Balkānu valstīm. Vēlētos eh, izdarīt atsauci uz Faradža partijas kolēģi teikto. Uh, E, nav jau tādas kā buferzonas starp Eiropu un Krieviju. Un ja mēs neatvērsim mūsu durvis, Eiropas durvis Serbijai, tad e, Serbija nenoliedzami nonāks Krievijas ietekmes zonā. Diemžēl e, Faradža partija atkal runā ar, kā Maskavas rupors, un tāpēc mums uz to ir jāatbild ar vienotu Eiropas balsi. Prieksēdētāji, paldies! Nākamais Jakovičs kungs, vienu minūti lūdzu. Thank you. Paldies, prieksēdētājs kundze. Jā, šeit jau ir uzteikti Serbijas valdības centieni nostājoties uz Eiropas ceļa. Es tiešām ceru, ka tas beidzot radīs stabilu pamatu Balkānu reformu procesiem, jo pēdējā laikā Balkānos notiekošais galvenokārt šeit vēlētos runāt par Albānijas un Serbijas attiecībām. Uh, E, šīs attiecības sāka nostabilizēties, un ja Serbija turpinās strādāt tādā pašā galā, tad, garā, tad e, esmu gatavs e, pozitīvi skatīties uz to iestāju Eiropas Savienībā. Un domāju, ka mums nopietni vajadzētu uh, Eh, izvērtēt eh, Serbijas energopotenciālu. Un varbūt, ka vajadzētu Serbiju iekļaut arī Junker plānā, jo energoresursi Serbijā ir ievērojami un tas nāk par labu visām dalību valstīm. Nākamais Plenkovičs kungs, viena minūte. Paldies, eh, prieksēdētājs kundze, Hāna kungs, Makalester kungs. Es vēlētos pateikties Serbijas ziņojuma sagatavotājām. Tas arī ir būtisks pamudinājums Serbijas valdībai un Serbijas administratīvajam aparātam turpināt īstenot uzsāktās reformas. Jā, jau izskanēja, ka vēl daudz kas ir jādara minoritāšu tiesību ievērošanā, pazudušo cilvēku meklēšanā un līdzīgi. Bet šodienas diskusijās Fajons kundze jau pieminēja vispārīgo eh, tiesību sargājošo iestāžu darbu. Un uh, kādas eh, ir eh, tā saucamās federā, federālajie likumi un kādi ir teritoriālajie likumi. Es eh, šeit vēlētos griezties pie Hāna kunga un komisijas aptrasināt šo jautājumu. Tā tad ir juridiska neskaidrība, kurš likums tiks pievien, piemērots, piemēram, Eiropas Savienības pilsoņu Horvātijas personas, nonākot tādā juridiski pelēkajā zonā. Es domāju, ka Eiropas Savienībai to vajadzētu pa e, vajadzētu sakārtot. Prieksēdētāji ir divi zilās kartiņas procedūras jautājumu uzdevēji, bet atļaušu uzdot tikai vienu. Atļaušu Vičkas kundzei lūdzu. Godātais Plenkovičs kungs, jūs e, pieminējāt šo vispārējās jurisdikcijas likumu Serbijā. Mans jautājums jums. Varbūt, ka varētu šeit, man ir dot iespēju izskaidrot, ka, ko tad šis likums nozīmē, un arī Fajons kundze daļēji to pieminēja, bet kāda tad ir reālā atšķirība, lai kolēģiem deputātiem būtu skaidrs, par ko mēs šeit runājam. Uh, Mēs nekādā gadījumā nevēlamies apturēt Serbiju, bet mēs vēlamies tai palīdzēt. Atbilde. Jā, paldies. Tiešām ceru, ka pēdējos divus mēnešus, kad mēs diskutējām par šo ziņojumu, mums būs izdevies eh, liet zinām gaismu pār šo likumu. Tā tad vispārējā jurisdikcija kas valda daudzās dalību valstīs kā krimināla likums, nav saistīta ar leks speciālis, kurš tika pieņemts konkrētos gadījumos, mēģinot notiesāt kara noziedzniekus. Mēs nekādā ziņā neiestājamies par nesodāmību. Mēs esam par to, lai visi kara noziedznieki tiktu saukt pie atbildības, bet mēs vēlamies izvairīties no juridiskās neskaidrības. Tajā skaitā arī Veiko Malič no Horvātijas, kurš nevar tikt notiesās un nav skaidrs kā. Prieksēdētāji vēlas atgādināt, ka zilās karteņas jautājums un atbild nedrīkst būt ilgāks par 30 sekundēm. Un tagad dod vārdu Canīkungam vienu minūtu lūdzu. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök asszony. A... Prieksēdētājs kundze. Es um, pilnībā piekrītu Plankoviča kungu teiktajam. Sagatavotais ziņojums eh, pozitīvā gaismā parāda Serbiju, un tas mūs visus priecē. Serbijas valdībai tiešām ir izdevies panākt daudz, un eh, tas arī šajā ziņojumā parādās. Komisārkungs, vēlētos vērst jūs uzmanību uz diviem momentiem. Vispirms, kandidātu valstīm jau pirms iestājas Eiropas Savienībā vajadzētu pievienoties vai vismaz akceptēt Eiropas Savienības ārēju un drošības politiku. Un mēs vēlētos, lai Serbija arī to īstenot, proti pieslietos Eiropas Savienības Krievijas sankcijām. Arī kaimiņa attiecība politika un minoritāšu tiesību ievērošana ir ļoti svarīgs jautājums. Paldies, prieksēdētāji! Nākamais vienu minūti Manesku kundze lūdzu. Mulțumesc, doamna președinte. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos uzteikt uh, Serbijas panākto progresu. Tas attiec uz stabilizācijas un asociācijas nolīgumu. Es arī augstu vērtēju Serbijas valdības apņemšanos nostāties uz Eiropas integrācijas ceļu. Uh, Taču tiesību akti ir jāizteno stingri visos līmeņos. Šajā ziņā vēlos pievērst uzmanību par izglītības tiesību aktu īstenošanu, proti, lai būtu piekļuve arī reliģiskā kulta vietām, kas ir šajā valstī. Lai tas būtu uh, arī iespējams uh, arī parlamenta, no parlamenta puses, ievērot minoritāšu tiesības saistībā ar 23. sadaļas skatīšanu. Jānodrošina um, labvēlīga situācija ne tikai serbiem, bet arī citiem eh, pilsoņiem. Es augstu vērtēju Makalistera kunga darbu, jo viņa pieeja bija ļoti samērīga. Paldies! Thank you. For one minute, Mr. Paldies, Landsbergi kungs. Vienu minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Kad vien mēs runājam par Eiropas Savienības partneru valstīm, tad atcerēsimies, ka katrai valstī ir pašas ziņā izvēlēties demokrātiju vai terorismu vai um, citu režīmu. Balstoties uz demokrātiskām vērtībām, nevienmēr šī sistēma valda bijušajā, bijušajā Dienvidslāvijā. Serbija joprojām neatbalsta Eiropas Savienības sankcijas pret Krieviju, un tas nav tikai pragmātisks izvēles pamatots lēmums, tas ir politisks lēmums. Uh, Arī tajās valstīs, eh, kuras uzskata sev par kandidātu valstīm, šāda situācija nevarētu būt. Paldies! Thank you. One minute. Paldies! Un tagad Kovačev kungam vienu minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze! Pirms gada Serbija uzsāka iestāšanās sarunas, pirms gada tā izvēlējās Eiropas integrācijas ceļu, un eh, tagad Mums ir jāpieprasa, lai šī gatavība iestāties Eiropā konkrēti īstenotos dzīvē. Lai nebūtu tā, ka Eiropas Savienība izdara spiedienu uz trešajām valstīm, bet gan pati valsts vēlētos iet šo ceļu. Protams, mums viņiem ir jāpalīdz. Minoritāšu tiesību jomā vēl daudz dalāmā, darāmā. Bulgārijas, Bulgārijas mazākums Serbijā joprojām nesaņem uh, adekvātu primāro izglītību, un man joprojām nav skaidrs, kāpēc skolas grāmatas nevarētu tikt pārtulkots bulgāru valodā. Uh, Serbijai ir jātiek galā pašai ar saviem vēstures rēgiem, un domāju, ka vajadzētu arī attaisīt uh, īpašo, uh, īpašo vienību arhīvus. Protams, ekonomiskās un integrācijas politikas e, ietekme uz šo reģionu ir ļoti liela. Paldies, prieksēdētāji. Un tagad tev karas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs stingri atbalstām Serbijas iestāju Eiropas Savienībā un mm, augstu vērtējam Akalistara kungu ziņojumu. Tas ir lieliski. Mēs uzskatām, ka Serbijas tauta ir vairāk jāatbalsta Eiropas Savienība, īpaši attiecībās demokrātisko uh, institūciju izstrādi. Serbija jau virzās šajā virzienā. Sērbija ir divi lieli plusi, tā var kļūst par stabilitātes garantu Rietumbalkānos. Otrakārt, uh, Tā var kļūt arī par lauksēmniecības un rūpniecības centru šai reģionā. Runājot par attiecībām Krieviju, es nedomāju, ka Turcijas sakarā mēs uh, nevaram uzskatīt, ka uh, Eh, Serbijai kaut kas eh, ir īpaši saistošs ar Turciju, ar eh, reliģijas sakarā ar Turciju. Ir viens attiecības ar Krieviju, citas un abām valstīm ir atšķirīga reliģija. Taču ir jārisina arī problēma ar Kosovu. Tā, tas ir kultūras šūpulis serbiem. Man vēl cits, kas sakāms, bet mans laiks ir beidzies. Paldies! Delīkungs, viena minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Daudz jau ir sacīts par pašreizējo ziņojumu, tik sacīts, ka tas ir sabalansēts darbs, pateicos Makalistar kungam par to. Mēs runājam par Serbijas valdības pozitīvajiem soļiem un arī par prasībām. Tam ir politiska nozīme. Mums ir jāmudina Serbijas, Serbijas valdība tās ceļā uz Eiropas tautu saimi. Mēs vēlamies palīdzēt šai valstī. Ungārija ir kaimiņu valsts un to interesē Serbijas līdzdarība Eiropas lietās. Tas attiecas arī uz iekšējo politiku, uz ārējas politikas jautājumu, arī kam attiecības ir uzlabojušās pēdējo gadu laikā. Mūs arī interesē Ungāru tiesību veicināšana, šīs minoritātes tiesību veicināšana Serbijā. Tas man ir svarīgi pašam, jo es esmu no Vojevodinas un es zinu, ka Ungārijas pils, Ungāriem nākotnē tas ir ļoti svarīgi. Kolēģi, vēl pieci cilvēki vēlas izteikties, Morlai kundze, jūs jau esat runājuši. Runājis viens runātājs no katras grupas. Pirmais Bogovičs kungs, viena minūte lūdzu. Tudi sam zelo pozdravljam poročilo gospoda McAllistera. Mislim, da... Paldies! Es varu uzteikt McAllistera kunga ziņojumu. Es uzskatu, ka tas ir ļoti sabalansēts, ļoti labs. Un tas pamatot izskan optimistiski. Tas apliecina to, ka Serbija nostājusies uz pareizā ceļa. Es nāku no Slovenijas, tā bija pirmā valsts no bijušās Dienvidslāvijas, kas ir iestājusies Eiropas Savienībā. Un es saprotu prasības, kas tiek izvirzītas Serbijas valdībai lai tā nostātu šī ceļa. Ir reformas, kas ilgu laiku bijušas tabū, vēl netik sen, tas bija tieši tā, jāapkaro korupcija, jāapkaro organizētā noziedzība, daudz kas vēl ir darāms. Un Serbijai tiešām ir nepieciešama solidāra roka no Eiropas Savienības puses, lai tā varētu izpildīt prasības. Paldies, nākošais runātājs uz vienu minūti, Kaputo kungs lūdzu. Grazie, rezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Serbija ir apliecinājusi, ka tā ir gatava apņemties eh, strādāt pie Eiropas integrācijas procesa tā ir sākusies sociāla ekonomiskās reformas, tas ir nepieciešams, lai tā varētu tuvināties Eiropas standartiem. Sarunas turpinās, ir jau pozitīvi. Rezultāti es runāju par attiecību normalizēšanos ar Kosovu un ir arī konstruktīva pieeja no Belgradas puses attiecībās ar kaimiņu valsti. Līdz ar to Nozīmīgs progress ir panāks gan reģionu attīstības ziņā, gan ir sadarbība ar Eiropas Savienību. Serbija ir būtiska valsts Balkānos, tā ir arī strateģiski svarīga. Tāpēc tā ir savas ārlietas, ir jāsaskaņo Eiropas Savienības prasībām. Tas ir svarīgi arī Eiropas integrācijas procesam un ceru, ka Beļģijas, eh, Belgradas valdība izpildīs eh, prasības, lai varētu turpināt sarunas ar eh, Eiropas senību. Marijas kungs. Paldies priekšstādā. Augstu vērtēju Serbijas sarunas ar Eiropas Savienību. Tomēr vēlos sacīt, ka es labāk gribētu, ka Serbijas pilsoņiem ar eh, balsojumu būtu tiesības pieņemt lēmumu par savu iestāju Eiropas Savienību. Grieķija augstu vērtēja Serbijas eh, virzību pret eh, uz Eiropu 2010. gadā. Kopš tā laika ir, mērķis ir atbalstīt Serbiju šai ziņā. Eiropas Savienības dalībvalsts nedrīkst būt par šēršļiem Serbijas ceļā uz Eiropas Savienību, un lai varētu arī pavērt jaunas sadaļas sarunās. Serbija ir jāapkaro organizētā noziedzība un korupcija, protams, politisko kritējumu pilnīga izpildi apliecina par to, ka Serbija izpild savas prasības attiecībā uz eh, ekonomisko pārvaldību un tiesiskumu. Paldies! Paldies, Lunā Čekas kundze, viena minūte. Thank you, chair. Paldies, priekšstādātāji. Es vēlējos uzstāties brīvā mikrofona procedūru, jo man šeit ir jautājums īpaši Blenkovičs kungam, jo īsajā sabrīdī mēs runājam par jūsu kritiku par universālo jurisdikciju. Šo grozījumu jūs arī to paskaidrojat. Uh, bet es mēģināju noskaidrot kaut ko vairāk par to, un es secināju, ka tas likums, kur jūs vēlties atcelt ar šo grozījumu, bija jau pabeigts 2003. gadā, un Eiropas komisija starptautiskā sabiedrība to pieņēma. Un Velkomēra lieta arī notika šajā kontekstā, pirms viņš tika apsūdzēts. Un e, bija arī sniegts pilnīgs juridiskais atbalsts un tehniskais atbalsts saskaņā ar šo likumu. Tāpēc es nevisai saprotu, kāpēc jūs to gribat svītrot. Ja es pareizi sapratu, te ir runa par universālu jurisdikciju. Priekšsēdētāji pārtrauc Lunačeks kundzi. Ja paredzētu, jūs runājat tikai vienu minūti. Blenkovičs kundze kungs, jūs norādījāt zilo kartīti, jūs vēlties atbildēt, jūs rīcībā 30 sekundes. Lunačekas kundze, es redzu, ka jūs daļēji esat informēti par šo lietu. Es ierosināju, eh, es būtu gribēju, es būtu gribējis, lai man arī cilvēku būtu vairāk kā 23 sekundes. Tas fakts, ka likums tika pieņemts 2003. gadā, nenozīmē, ka tas tika īstenots līdz 2010. gadam. Un Horvātija, starp citu, pieņēma likumu, kas 2011. Eh, gadā visus tiesību aktus, kas pieņem saskaņošo likumu, tiek svītroti. Lūdzu, paturiet to prātā, kad jūs rīt balsosiet. Pēdējais uzstāsies, kas tev no kungs viens minūtes uzstāšanās ietvaros. Paldies priekšstādātāji. Runājot par Serbiju, beidzot ir sāk, sācies ilgstošs uh, sarežģīts eh, process ceļā uz Eiropas Savienību. Es augstu vērtēju Makalistera kunga uh, ziņojumu. Es pilnīgi piekrītu šeit izskanējušam viedoklim, ka ziņojums ir eh, ļoti, šī rezolūcija ļoti labi sabalansēta un uzteicama. Daži aspekti dokumentā nav minēti. Desmit tūkstošiem ģimeņu. Vēl ar vienu zināms, kas notika ar viņu ģimenes locekļiem. Svarīgi, lai sadarbība ar kaimiņu valstīm turpinātos. Serbija ir uzņēmusies ECO vadību. Tas ir ļoti svarīgi, uh, īpaši dialoga ietvaros ar Krieviju. Šīm valstīm ir vēsturiskas saites. Ir svarīgi panākt politisko kompromisu un diplomātiju, kas spēcīgāk par karu. Paldies! Vārds komisāram Hānam. Thank you, Mrs. Paldies, priekšsarētājs kundze, valsts sekretārs kundze, ministra godātie deputāti, paldies par eh, ļoti noderīgajām diskusijām. Eh, mēs joprojām liekam lielu uzsvaru uz paplašināšanās procesu, kas ir svarīgs eh, stimuls reformu īstenošanai reģionā, it īpaši Serbijā šajā gadījumā. Es ņemu vērā diskusijas par Serbijas reformām, likumdošanas izmaiņām un karnoziedznieku tiesāšanu Uzskatu, ka Serbijai un tās kaimiņu valstīm ir jāskarās nākotnē reģionālās sadarbības un samierināšanas garā. Es vēlos izmantot šo iespēju, lai uzsvērtu, ka efektīva un objektīva kara nozieguma izmeklēšana saskaņā ar starptautiskiem standartiem ļoti svarīgs punkts sarunās ar Serbiju. To aptver īpašās rekomendācijas skrīninga ziņojumā par 23. sadaļu par tiesas, tiesu varu un pamatiesībām, uzsverot nepieciešamību nodrošināt objektīvu izmeklēšanu kara noziegumiem, vienlīdzīgi attieksmi pret aizdomās turamiem samērīgumu spriedumos, un visi šīs rekomendācijas ir jāskata rīcības plāna eh, attiecīgajā sadaļā, kas eh, ir jāizpild, lai varētu atvērt 23. sadaļu. Komisija sekos rīcības plāna izpildēji un eh, arī vērtēs Serbijas paveikto šajā jomā. Vēlreiz paldies par šīm ļoti interesantajām debatēm un vēlos pateikties vēlreiz Makalister kungam un viņa kolēģiem par ļoti līdzsvaroto ziņojumu. Paldies! Thank you, Commissioner Hahn. I now give the floor. Paldies komisāram Hānam un dodu vārdu padomēji Kalnijas Lukaševicas kundzei. Godātie deputāti, dāmas un kungi, komisāra kungs. Noslēgumā ļaujiet e, paust manu sirsnīgu pateicību par lielisko darbu, lieliskajam ziņojumam par Serbiju, Davidam Makalisteram. Šī ir bijusi ļoti auglīga un e, noda diskusija. Esam pārliecināti, ka Serbijai tagad ir skaidrs ceļš nākotnē virzoties uz Eiropas, um, uz Eiropu. Serbija ir pierādījusi apņemšanos uh, panākt strauju progresu sarunās par iestāšanos. Padome piekrīt tam, ka tik tiešām pirmajām sadaļām ir jātiek atvērtām jau drīz. Šajā procesā mēs balstamies uz sarunu ietvara principiem, kur ir sacīts, ka Sarunu progress būs atkarīgs no Serbijas progresa gatavojoties iestāšanai ekonomiskās un sociālās konverģences ietvaros. Progress e, tiesiskuma un normalizēšanas attiecībās ar Kosovu ir īpaši svarīgs šajā sarunu kārtā. Līdz ar to, dāmas un kungi, mēs augstu vērtējam augstu līmeņa e, dialogu, kas aizsākās 9 februārī un aicinām abas puses izmantot uzsākto procesu, lai sadarbotos ar mērķis sasniegt e, vienošanos par neatrisinātiem jautājumiem. Mēs veltīsim īpašu uzmanību progresa uzraudzībai visos atsevišķajos jautājumos, kas ir izklāstīti mūsu secinājumos un Eiropas Savienības kopīgā nostājā. Pirms nākamā soļiem e, sarunu procesā. Līdz ar to es atzinīgi vērtēju Eiropas parlamenta apņemšanos mudināt Serbiju virzīt uz priekšu nepieciešamās reformas. Vēlreiz paldies par šīm debatēm. Paldies referentam par šī progresa ziņojuma sastādīšanu. Paldies! Paldies valsts sekretārs kundzei, visiem runātājiem un Makalistera kungam par to, ka mēs grozījām runātāju sarakstu. Paldies arī par runāšanu runātāju sarakstu. Tātad mums ir viena rezolūcijas priekšlikums no ārlietu komitejas. Balsojums notiks rītdien.